Bene, buon pomeriggio. Labu pēcpusdienu visiem saka priekšādātājs. Vēlētos jūs visus sveikt šeit, šajā mūsu Sakarava balvas pasākuma otrajā daļā, un šī daļa ir veltīta nevalstiskajām organizācijām. Tām nevalstiskajām organizācijām, kas aktīvi darbojas vidusjūrā. jūrā. Um, glābjot uh, cilvēkus. Tur šis pasākums organizēts sadarbībā ar parlamentu komitejām cilvēktiesību jomā un Liba jomā. Un šeit arī sveicu savu kolēģi Klodu Marēšu no Liba komitejas. Viņš ir šīs komitejas priekšsēdētājs. Un kopīgi mēs šo pasākumu arī vadīsim. Kā jau jūs visi zināt, liela mm, vidusjūras čērsošana šobrīd ir kļuvusi par ārkārtīgi bīstamu un riskantu ceļojumu, ko mēģina tomēr īstenot virkne migrantu katru gadu, cenšoties nonākt Eiropā un labā, panākt labākus dzīves apstākļus. Daudzi no šiem migrantiem mm, šī ļoti garā un bīstamā ceļojuma pēdējo daļu arī neizdzīvo. Viņi nonāk dažādu noziedznieku rokās, cilvēku kontrabandistu rokās, kas viņus sakrauj kuģos, kas nemaz nav šī vārda cienīgi. Viņi faktiski, nu, nu un tad daudzas organizācijas savukārt dodoties jūrā un šos kuģus meklējot, ir daudzas arī izglābušas. Nesen apmeklējām uh, Romu un uh, inspicējām tur migrantu un bēgļu situāciju. Šo komandējumu laikā mums bija iespēja tikties ar vairāk NVO pārstāvjiem, mm, kuru pārstāvji ir šodien ieradušies arī pie mums. Un šie pārstāvji sniedza mums pārskatu par savu ikdienas darbu un tā nosacījumiem. Tāpat arī uzklausījām šos tiešām šausminošos stāstus no migrantiem un bēgļiem. Uh, kas eh, pārstāv vairāk kā 20 dažādas eh, valstis, nacionalitātes, un visu šo tikšanos laikā vienmēr tika runāts arī par situāciju Lībijā, kas tiešām ir šausmīga. Nu, un šī iemesla pēc arī šodien, domājām, būtu svarīgi uzklausīt tiešas liecības no tiem cilvēkiem, kas tiešām ir šīs situācijas protagonisti. Sanāksmes pirmajā daļā uzklausīsim šo bīstamo, stā, bīstamo ceļojumu pārstāstu no Filimona Bebrhatoma, kas ir Eritrejas eh, valsts piedarīgais un tika izglābts vidusjūrā. Tāpat uzklausīsim arī Katrīnas Šmitas stāstīto, kas savukārt bija daļa no Juventa apka, kuģa apkalpes, kas nodarbojās ar eh, meklēšanas glābšanas uh, operācijām vidusjūrā 2017. gadā. Nu un tad vispirms dodu vārdu Filimonam Mebrigatomam lūdzu. Äh, Dankeschön, dass ich erst einmal hier äh, sein darf und meine Geschichte. Liels paldies, ka esat man uzaicinājuši un ka var, var pastāstīt jums par notikušo. Es esmu Filimons Mebrhatoms, um, esmu no Eritrejas, mīlu savu dzimteni, mīnu, mīlu tās mūziku, ēdienu un tā tālāk. Un tomēr man nācās savu dzimteni pamest, jo Mm, jāsaka, Āfrikā daudz, kur eh, cilvēktiesības Āfrika nenozīmē neko, jauniešiem nav nekādu iespēju izteikties, runas brīvības nepastāv, pastāv milzīgs spiediens, nabadzība. Cik vien sevi atceros, vienmēr esmu um, dzīvojis ciešanās. Katru reizi no jauna kā kaut ko panākam, atkal ierodas zaldāt, atkal visu atņem. Jau kā bērns sev uzdevu jautājumu, kā tas var būt? Kas notiek ar šiem cilvēkiem? Kāpēc viņi tā rīkojas? tie cilvēki pārvalda mūs un dara visu, kas tiem ienāk pār, prātā. Es um, izmācījos. Izmācījošai valstī un vēlējos uh, tādā veidā um, šo izglītību izmantot, lai um, lietu izglītības gaismu par visiem, bet arī tas netika ļauts. Tā bija diktatūra. Uh, bēgļu gaitās devos caur Etiopiju un Sudāmu un tūkstnešiem. Um, es biju izslāpis saulē, eh, pārdedzis un biju kopā ar savu māti, kas man eh, nu, notis brīžos centās tomēr sagādāt ēdienu, dzērienu, un ceļa, ceļa gaitā redzē, gaitās redzēju, kā daudz gāja bojā. Viņi vienkārši gulēja smiltīs, viņi izžuvušie ķermeņi turpat līdzās. Tā rezultātā bija mm, zuda jebkādas cerības, tam vienkārši nav vārdu. Nu, un tad pēc tam Lībijā mēs tikām pārdoti kā tādi dārzeņi. Es, biju, es esmu cilvēks, bet pret mani kā pret cilvēku neizturējās. Tas, ko es piedzīvoju, bija īsta elle. Ka, katru dienu cilvēki bez kāda iemesla tika vienkārši sisti, nošauti. Vienā no šīm apmetnēm bija 4000 cilvēku. Daudz no tiem nomira no slāpēm, no bada, bez gulēt tur bezsamaņā. Uh, Nu, mums nebija nekādas citas izvēles, tāpēc mēs uzlauzām šīs apmetnes durvis. Tad, kad, um, tad, kad to ieraudzīja sargi, viņi aplēja mūs ar benzīnu un centās aizdedzināt. Un tas bija briesmīgi. Tās ainas es nekad neaizmirsīšu. Ļoti ilgu laiku uh, tur pēc tam uh, gar krastu slēpos un meklēju kuģus, kā tikt uz Eiropu. Jāsaka, man bija ārkārtīgi bail, man bija bail no šiem tumšajiem jūras ūdeņiem, es neprotu peldēt. Un mums tāpat laikā, nu, nācās to darīt, mūs agri no rīta mūs piecēles, šī kuģa, būdams tā arī ne, nebija pārliecināts, vai man izdosies izdzīvot. Mūs no, šajā kuģī sakrāva ārkārtīgi lielā skaitā ar vien vairāk un vairāk cilvēku tajā tik ievietotu, jutos pilnīgi bezpalīdzīgi. Biju toreiz vēl pavisam pusaudzis. Un tur kuģa apakšējās telpās arī mūs sadzina, tur nebija ne gaisa, ne, ne neko elpo, tā bija īsta elle. Man bija tik visu laiku jādomā, vai tik man te nenāksies arī savu dzīvību atstāt. Jūra bija vētraina, viļņi sitās pret kuģi, daudziem, daudz arī padavās, un šai tvērt, tvērtnē, šai kravas talpā lejā kuģī daudz arī nomira, nu es izdzīvoju st stundām pēc stundām uz jūras es biju zaudējis visas cerības, pat domas visas bija sajukušas. Bija pārliecināts, ka mēs iesim bojā, šie ūdeņi sāka mm, skaloties ar vien vairāk. Tešai laivā bija arī sievietes stāvoklī, kāda māte ar četriem bērniem. Es biju palicis vienīgais no savas ģimenes šai laivā, un apmēram divos dienā, nākamajā dienā mūsu Itālijas kuģis izglāba. Uh, Esmu ārkārtīgi priecīgs, ka tas tā varēja notikt. Un mani izglāb no šiem tumšajiem vētraniem ūdeņiem, un tas bija 14. gada rudenī. Šodien, eh, šodien eh, es droši vien nekāptu šādā laivā iekšā. Tas eh, man vairs nav ko zaudēt. Nu, Visu ģimeni esmu jau zaudējis nezinu, vai es šodien. Mm, un domāju, ka šodien vēl daudzi tā mēģina nonākt, jūtas bezpalīdzīgi, nezinu, kā nonākt Eiropā. Katram no mums ir tikai viena dzīvība, un katrs, protams, vēlas šo dzīvi dzīvot brīvībā, mm, kā balts balodas lidot uz kurien vien vēlas. Uh, Es gribēju ierasties Eiropā, kaut gan Vācijā man negribēja uzņemt, bet manā, manā zemē man bija šī dzīve par šauru, es nevarēju tur izpausties. Nezinu, cik ilgi man vēl ļaus uzturēties Vācijā, kad mani nosūtīs atpakaļ. Un kur tad tādā gadījumā man doties? Ko es esmu jums nodarījis? Es taču tāds pats cilvēks esmu kā jūs visi. Mm. Katru dienu mirst mm, tūkstošiem cilvēku Lībijā un Vidusjūrā. Viņi visi, jums visiem šeit Eiropā ir lieliska dzīve. Jums ir šeit gan, gan pils, gan tās atslēgas un jums ir arī iespēja šī, šos nāvis izbeigt. Kāpēc jūs to nedarāt? Kāpēc, kāpēc turpināt ļaut šiem cilvēkiem iet bojām? Cik daudziem vēl jāiet bojā bēgļu gaidās, jāmirst? Cik ilgi daudziem vēl jānoslāps tūkstnešas smiltīs? Eh, cikiem vēl jānoslīkst? Cik ilgi vēl mums jāgaida, līdz kamēr cilvēcība tiks atzīta? Paldies, ka uzklausījāt mani! Thank you. Grazie, grazie davvero. Liels paldies! Pirmām kārtām paldies jums par šo liecību, par šo stāstu. Tālāk došu vārdu Katrīnai Šmitē, lūdzu. All, you, Filimon, for... Pirmām kārtām paldies, Filimon, ka ieradies šeit un padalījies mums savā stāstā. Paldies arī, ka uzaicinājāt mani šodien šurp. Augstu vērtēju šo iespēju izteikties. Man lūdzu runāt par manu pieredzi, kā apkalpes loceklē Juventus, uz Juventus klāja, nodarbojoties ar glābšanas operāciju, bija arī acu liecinieks tam, kas notika, notiek uz šīs nāvējošākās robežas uh, pasaulē. Es neesmu jūrniece. Neesmu arī mm, miesas sārdze, neesmu glābēji, nekad neesmu domā, nekad nedomāju, ka man nāksies glābt cilvēkus uz jūras, man pat pašai piemīt, mēdz piemest jūras slimību, un tāpat laikā uh, Es apņēmos glābt šos cilvēkus jūrā, tāpēc, ka viņi tur tiešām iet bojā. Un šobrīd, ieprējams, iespējams, man nāksies stāties tiesas priekšā kopā ar deviņiem citiem Juventus apkalpas locekļiem šo darbību dēļ. Un tikai tāpēc, ka mēs nodrošinājām tās pamata tiesību, pamata cilvēktiesības, ko Eiropas Savienība nav gribējusi aizstāvēt līdz šim. Tās ir tiesības uz dzīvību. Aizstāvot šīs cilvēktiesības un Eiropas vērtības, eh, nu, tas, tas šobrīd tiek teikts, ka mēs dodam kaut kādas priekšrocības nelegāliem migrantiem un mums draudz sots līdz pat 20 gadiem cietumā. Tas, ka mēs, nu, tad mums drīzāk jānoraugās, ka cilvēks noslīkst, eh, noslāpst, iedabojā. Tā ir pilnīgi normāla situācija, kur jūrnieki šeit pie Eiropas robežām tādas, kaut ko tādu redz. Uh, Nu, mēs vienkārši rīkojāmies, darījām visu, lai glābtu šos cilvēkus, nedomā, ne, neapstājoties, lai par to padomātu. Mēs glābām šos cilvēkus, tāpēc, ka tas ir tas pareizākais, ko darīt. Nekad šādas lietas nedrīkst pakļaut kaut kādam politiskam diskusijām, un tāpat laikā, kā teicu, mums varbūt jāstājas būs tieši priekšā par to, ka esam izglābuši 14 tūkstoši bēgļus uz jūras. Tāpat laikā tiesa neņems. Uh, Tāpat laikā neviens pat nedomā par to, ka mēs tiksim kriminalizēti. Gribu pacelt uh, balsi, tomēr šoreiz nevis par mums, bet par tiem, kuriem vispār nav nekāda priekšrocība, par tiem, kas katru dienu iet bojā, cenšoties nonākt drošību, drošībā Eiropas krastos. Es esmu daļa no paudzes, kas uzauga vaicājot vecvecākiem, nu ko tad jūs darījāt, lai iestātos pret to, un es esmu atkal daļa no tās paudzes, kas tieši to pašu jautā vēlreiz. Mēs esam arī paudze, kam nāksies atbildēt uz šiem jautājumiem, kad tos uzdos mūsu mazbērni. Man jāatzīst, ka, ka tā, līdz ar to esmu visai tādā īpatnējā situācijā runājušai konferencē šeit Eiropas parlamentā, strādāju kopā ar eiropeiskiem spēkiem, ar ES dalību valstīm un Tā visa rezultātā tāpat laikā es spēki ir ne tik vien šo juventa kuģi izņēmuši no kuģu aprits, bet tāpat laikā vēl pat ir uzsākta tiesvedība pret desmit eh, apkalpas locekļiem. Tieši ar Eiropas Savienības zināšanām un atbalstu Itālija panāca vienošanās ar tiem pašiem cilvēkiem, ar eh, ko mūs apsūdz eh, sadarbošanās centienos. Krasta apsādze, ko izsāca um, krasta apsardz Lībijas krastos faktiski sadarbojas un ir pat daļa no kontrabandistu loka, um, kas nodara pāri šiem migrantiem, viņus spīdzinot, aizturot, izvarojot, deportējot un beigās arī nonāvējot. Itālijai palīdz Eiropas Savienība viņu tādā veidā finansēt noziegums pret cilvēci. Esam piedzīvojuši tā saukto Lībijas krasta, aps, krasta apsardzes darbību ES vārdā. Uh, Viņi apdraud un iebiedē mūsu apkalpes locekļus, šauj pa migrantu kuģiem, cilvēkiem ūdenī, apzināti nogalinot šos cilvēkus, kas ir vienkārši izmisumā. Eiropas Savienības pasniegtā roka tādējādi faktiski nodara pāri un kārtējo reizi iet pret visiem tiem regulējumiem un noteikumiem, kas taču ir galvenā prioritārā um, veiksme un panākumi es, respektīvi cilvēktiesību deklarācija. Uh, Juventa un citi NVO savām acīm redzēja cilvēktiesību pārkāpumus, ko pastrādā Lībijas krasta apsardzes kuģi, un viņi darbojas ES projektu ietvaros. Un mēs, un mūs ir jānovāc kā tādus, kas par to runā. Mans stāsts un Juventus stāsts ir uh, vienots. Uh, tas tiešām izklausās gandrīz pēc tādas pašvaka krimināla romāna, ļaujot kaut vai vienu nodaļu jums nolasīt. 2017. gadā koordinācijas centrs izvēlējās vienu no aizņemtākajām dienām, lai Juventu izņem, izņemtu no meklēšanas un glābšanas operāciju projekta. Saņēmām instrukcijas brīdī, kad septiņas migrantu laivas bija mūsu tuvumā un deva signālu, ka viņiem vajadzīga glābšana. Mēs uh, Mēs bijām vienīgie, kas varēs to reģi, rēģēt, un citi NVA arī prasīja palīdzību, bet e, Itālijas iestādes mūs aizturēja 14 stundas vēlāk, tas bija jau naktī Lampedūzas ostā, kad tika mūsu kapteiņa tiltiņa mēbelēs ievietot noklausīšanās iekārta. Toreiz, toreiz es vadīju glābšanas laivu uz kuģa un eh, attiecīgajā teritorijā es kopā ar diviem citiem apkalpas locekļiem mm, bijām atveduši atpakaļ cilvēkus vēlēties atbalstīt citus NVO. Glābšanas operācija turpinājās 19 stundas, burtiski histēriskā steigā un ātrumā. 21 laiva tika identificēta tūkstošiem migrantu tajās nu, raugoties uz to visu pie apvāršņa, man sirds burtiski kāpa pa muti laukā. Ikviena, ikviena glābšanas veste bija papildu glābšanas iespēja, un tie, kas aizturēja mūsu kuģus, tra, šiem cilvēkiem lika šķēršļus ceļā. Aizturēja mūsu ostā Lampedūzā ar tūkstošiem glābšanas vestu uz kuģa, padarot tādējādi mūsu glābšanas centienus pilnīgi liekus. Šo četru dienu beigas eh, atceros ļoti labi, tas bija tiešām šausminoši. Piecas laivas bija aizgājušas bojā, vairāk kā 800 cilvēki naktī vētrā bija noslīkuši. 800 cilvēki vienkārši pazuda, pilnīgi bez vēsts. Nu, viņi pat netika iekļauti pazaudēto, nozaudēto, no, nozudušo migrantu skaitā, kā statistikas dati. Un arī ļoti labi atceros, eh, atceros, cik bezcerīgi tas viss likās. Un tā, es mā, tā man nācās pamazām saprast, kā sistemātiski tiek liekta uh, Eh, ši, diktu šīs tiesības migrantiem, liekot viņiem mirt vai nu jūrā vai Lībijas aizturēšanas apmetnēs, kur viņi arī iet bojā. Un visi šīs pilsoniskās glābšanas operācijas eh, tiek liektas, nu, un eh, to un to darbības atcelšana padara šo robežu par navējošāko. Trīs mēneši pēc izmeklēšanas procesiem un visu šīs noklausīšanās ierīces noklausīšanās Juventa atkal tika aizturēta Lampedūzas sopā, pārmeklēta un arī tika tās darbība iesaldēta, kuģis konfiscēts, eh, pamatojoties uz mafijas apkarošanas tiesību ektiem, kā piesardzības pasākumu, lai novērstu iespējams turpmākus kriminālas darbības. Un tas notika tikai pāris dienas pēc tam, kad bijām izglābuši 3000 3500 cilvēku Un tas notika ar uh, Itālijas krasta apsardzes ziņu. Es toreiz biju misijas vadītāja uz Juventus, mūsu kuģis tika pārmeklēts, notika kratīšana un pilnīgi bez kādiem rezultātiem. Un tomēr tas ļaunākais jau nebija tas, ka tika konfiscētas mūsu personiskās lietas, uh, drēbes, plauku tikstukšot un tā tālāk. Un dienas beigās kuģis izskatījās tā, it kā tur būtu noticis, bijis taifūns. Tas grūtākais bija tas, ka šajā brīdī Mani ar vien vairāk pieauga pārliecība, ka visi šie mēri un pasākumi tika vērsti tikai uz to, lai neļautu mums palīdzēt cilvēkiem, kam palīdzība bija vajadzīga. Šī oficiāli atļautā kratīšana un uh, tiesas prāvas mm, tas ir oficiāli, tas nozīmē, ka šādi tika pieļaut. Faktiski mm, noteikti, noteikti navsot cilvēkiem jūrā. Nu, tad visas šīs svērtības, uz ko valdības uzstāja, tas viss ir kaķiem zabastas. Viņi ļauj cilvēkiem pie savām robežām mirt, iet bojā. Un tikai pilsoniskās sabiedrības ziņā paliek aizstāvēt tiesības šīm riskam pakļautākajām grupām un viņu darbs tāpat laikā šādā veidā tiek diskreditēts, tie viņi tiek, eh, viņiem tiek draudēts ar tiesas prāvām, viņi tiek uzskatīti par noziedzniekiem. Pēdējos 20 mēnešus Juventus lieta ir iesaldēta, Juventus ir Trapānī ostā, un eh, viņu neļauj, neļauj, tam neļauj iziet ūdenī, to dara Itālijas varas iestādes, un neļauj pildīt to vienkāršāko uzdevumu - glābt cilvēkus. Tas vienkārši absurds sots. Un eh, arī pret mani uh, es arī gribu izvērst apsūdzības. Es gribu apsūdzēt tos, kas šādi neļauj kliest human, humano cilvē, palīdzību cilvēkiem, kam tā vajadzīga. Es apsūdzu, jū, apsūdzu visus, kas neļauj, neļauj šādā veidā īstenot cilvēktiesību konvenciju, un tā vietā tos, kas vēlas to darīt, um, tiem tos met cietumā, un savukārt tiem, kam šī palīdzība vajadzīga, viņi burtiski šādu piespriež nāves sodu jūrā. Šai izmeklēšanā uz spēles tiek likts ļoti daudz kas, un tas ir kas vairāk par eh, mūsu apkalpes personīgo brīvību. Ja šādā veidā humanā palīdzība tiek kriminalizēta un izmantot kā politiska stratēģija, lai pārkāptu cilvēktiesības, un cilvēktiesību pārkāpumi tiek savukārt vēl attālgoti, tad tādā gadījumā tiek apdraudēta mūsu sabiedrības kā tādas brīvība. Ja dzīvības glābšana jūrā tiek sodīta ar cietums, cietumsodu, tad tās jau nav mūsu darbības, kas ir eh, nākušas par labu tā, cilvēcei, sabiedrībai. Ja netiek dota palīdzība tiem, kas šobrīd mirst, un palīdzības sniegšana tiek uzskatīta par noziegumu. Un ja šie astoņi glābšanas kuģi netiek laisti darbībā, tad tā nav tāda pasaule, kurā es vēlos dzīvot. Juventus apkalpe ne, netiks iebiedēta. Mēs nepakļausimies tam ne šīm apmelošanas kampaņām, ne šiem politiskās varas draudiem. Mēs daram to, ko skatām par pareizu. Tas nekas, ka neesam tad īpaši populāri situācijas. Gluži otrādi. Mēs tagad zinām un labi saprotam, ka varam kļūt visai nērti daudziem Aicinu visus Eiropas parlamenta deputātus un aicinu visus pilsoniskās sabiedrības locekļus eh, nenovērsties, neļauties eh, ērtībai, bet atzīt, ka eh, šīs tiesības ir pelnījuši visi. Visiem ir jābūt atskaitīties spējīgiem par to, kas notiek pēc ārējām robežām un jāuzņems atbildību uz saviem pleciem šīs nāves novērst. Jāizveido tāda Eiropa, kur, kurā cilvēki ierodoties pēc glābšanas un drošības um, saņem tiesības un visi var būt brīvi. Paldies! Grazie, grazie, Katrīna. Paldies, paldies, Katrīna un liels paldies par to, ka uzstājies. Un tagad mēs gribējām jautāt, vai jums varbūt ir kādi īsi jautājumi, lūdzu. Thank you so much for your testimonies. Āna Gomeša, jā, paldies, paldies par šīm liecībām, tiešām iespaidīgas. Un es Varu teikt tikai to, ka man ir kauns, ka tāda situācija Eiropā šodien ir izveidojusies. Un es tiešām paužu vislielāko cieņu tādiem cilvēkiem kā jūs, kas par spīti grūtībām, pat arestiem un uh, apsūdzībām, jūs uh, turpinat glābt uh, dzīvības un faktiski arī mūsu sirdsapziņas. Uh, Esmu ļoti dusmīga par to, kā daudzi politiķi vienkārši nodarbojas ar retoriku un runā par kaut kādu bēgļu krīzi, kas būtībā tā ir viņu politikas un vērtību krīze. Uh, jo tas faktiski, eh, jo tā ir atkāpa no visām tām vērtībām, nu, kādas mēs te Eiropas Savienībā aizstāvam. Un man ļoti grūti saprast, kāpēc viņi ļaujas šādai ksenofobiskai Uh, ksenofobiskai galēji labējai melošanai, ja galu galā mēs esam kontinentā, kuriem izmisīgi ir vajadzīgi migranti, lai varētu padarīt ilgspējīgas mūsu sociālās uh, labklājības sistēmas, ņemot vērā iedzīvotāju novecošanos, tā kā uh, Un mums migranti tādi kā Mebratona kungs ir nepieciešami, kas vēlas dzīvot cilvēka cieņu, eh, pilnu, brīvu dzīvi. Nu, tas ir tikai cilvēcīgi. Nu, protams, e, es arī gribu dzīvot brīvībā, un e, tāpēc arī šeit dzīvoju, bet Eiropā ir arī jāuzņemas atbildība un jāmainās. Tāpēc vēlos izmantot šo iespēju un pajautāt abiem. Šmits kundze, jūs šķiet e, tam pieskārāties. Nu, tātad šis veidojums, kas visu Eh, laiku eh, musēja ideja par to, ka pastāv kaut kādas eh, Lībijas krasta apsardzes, kas būtībā ir teroristu pirātu grupas, kas tēlo ehm, šādu te krasta apsardzi par Eiropas naudu, bet patiesībā ehm, viņi paši piedalās šajās te ehm, cilvēku transportētāju schēmās un neļauj tādiem cilvēkiem kā Filimons Ebretons dzīvot brīvībā. Un tagad nākamais, runā, nākamais runātājs Sožņērca kungs. Nu, diemžēl eh, mēs te nodarbojamies ar eh, de demagoģiju. Jūs tā stāstat aizkustinošu stāstus, kam vajadzētu skart mūsu sirdis, bet es eh, varu minēt cilvēkus, kas arī vēlas mierīgi dzīvot Grieķijas salās, bet kurus nogalina migranti reģionos, kuros policija vispār vairs nes par kāju. Un šādu piemēri, protams, ir emocionāli, bet tas nav kaut kas tāds, ar ko politiķiem būtu jānodarbojas. Viņiem vajadzētu rīkoties vēsprātu un izvērtēt, ko tādas organizācijas kā Juventa, piemēram, dara, jo tas veicina uh, to un rosina cilvēkus uh, uzņemties šos uh, bīstamos ceļojumus. Ja mēs eh, pasakām viņiem, ka glābsim viņu dzīvības par katru cenu, tad mēs tikai stimulējam viņu ierašanos. Mēs būtībā uzaicinām viņus nākt un dzīvot uz mūsu rēķina, jo vienmēr jau būs kādi brīvprātīgie, kas palīdzēs. Jūs runājat par cilvēkiem, kas bēg no kara. Mēs zinām, ka ne visi migranti bēg no kara. Uh, Un ir uh, migranti, kas ierodas no puses uh, Āfrikas kontinentu, un ne visur tur ir karš. Tā kā ir jau uh, ļoti ērti uh, atsaukties uz bēgšanu kāru, bet tad jūs gribat, lai mēs te apraudamies, un ja Gomeša kundze mums saka, ka mums vajag miljoniem migrantu, uh, Varbūt mums nevajadzētu to darīt tad, ja mēs nenogalinātu savus nedzimušos bērnus. Tad vispirms vajadzētu varbūt eh, vērsties pret tiem kuģiem, kas braukā apkārt abortus taisīdami un nedzimušus bērnus nogalinādami. Jūs Eiropai atņemat nākotni, jūs veidojat kaut kādu nesaprotamu kultūru, kur cilvēki tiek rosināti nestrādāt un nogalināt paši savus bērnus. Nice for your little YouTube. Just have some dignity. Tā lūdzu izturēsimies ar cieņu. Allora, diamo la parola all'onorevole Tagad Ruiz, prego. Muchísimas gracias. Eh... Ruiz kundze nākamā. Paldies. Es domāju, ka es nemaz neizteikšos, jo ierados eh, nedaudz vēlāk un nedzirdēju visas uzstāšanās bet jūs sacījāt, ka jūs vēlaties argumentus. Nu, es varētu eh, tikko runājušajām deputātām sniegt kādus eh, argumentus. Vai esat eksperts apkarot terorismu? Es esmu. Esmu strādājis pie tā vairākus gadus, un man ir arī vairāki apbalvojumi eh, par cīņu pret terorismu. Es septiņus gadus esmu bijusi priekšsēdētāja eh, terorisma eh, upuru aizsardzībai. Un ir ļoti nedaudz gadījumu, kad cilvēki ir uh, veikuši terora aktus, izmantojot šos te legālos iebraukšanas migrācijas ceļus. Uh, Un jāsaka, ka jūs vienkārši melojat. Es esmu zaudējis daudz draugu šajā cīņā pret terorismu un nerunājiet par lietām, no kurām jūs neko nesaprotat. Tie uh, mani pirmie argumenti. Otrkārt, uh, esmu nesen atgriezusies no Morijas un uh, tas, ko es tur redzēju, nav pieņemams Eh, no cilvēktiesību viedokļa, kurus mēs šeit Eiropā vēlamies nodrošināt visiem cilvēkiem. Un eh, šajā te eh, manis apmeklētajā bēgļu nometnē, kur cilvēki gan ziemu, gan vasaru dzīvo antisanitāros apstākļos, bez dzeramā ūdens pietiekamā daudzumā, bērni, kas tur pavada mēnešus, uh, jo tas tiešām var radīt posttraumatiskā stresa sindromu vēlāk un problēmas Eiropas Savienībā. Es esmu mēreni, ja mēs runājam par politiskajiem uzskatiem. Nesmu e, ideoloģiska ekstrēmiste, un te nav runa par ekstrēmismu, te runa par to, kā mēs rakstām savus likumus. Uh, un kā mēs tos piemērojam pastāvīgi, atbildīgi un konsekventi. Cilvēku uh, turēšana, šajos aizturēšanas centros, nespējot izlemt, ko ar viņiem darīt, tas vienkārši nozīmē to, ka īsti jau mēs likumu nepārkāpjam, bet cilvēku turēšana tik necilvēciskos apstākļos tomēr ir cilvēktiesību pārkāpšana. Tad, kad eh, cilvēks ir redzējis, es esmu redzējis ar savām acīm to, kas notiek, un esmu vērsies pie eh, cilvēktiesību aģentu, pamatiesību aģentūras, ziņojot par to. Un vēl, ja ir tiesa, eh, ka Lībijā ir tā, kā tas ir, tad mēs nevaram izmantot Eiropas finansējumu, uh, lai aizstāvētu kaut ko, kas tik klai uh, pārkāpja cilvēktiesības. Viena lieta, ko es gribētu jums lūgt, neiekrītiet uh, provokātorus slazdos un turieties pie šīs sanāksmes eh, konteksta, kas ir parlamentārais dialogs un prasa savstarpēju cieņu. Kosterkungs, lūdzu. Gribi? Vēlos sākumā paust eh, savu solidaritāti ar jūras glābšanas organizācijām un to, ka jūs eh, noteikti ir nepieciešams atbalsts no visu, pēc iespējas vairāk parlamentāriešiem. Jo kāda ir šī situācija ar cilvēktiesībām, uz kurām balstās šī Eiropas Savienība? Šobrīd dalībvalsts Eiropas Savienībai neizdosts realizēt tādu politiku, kas attaisno šīs cilvēktiesības. Tādēļ jūras glābšanas organizācijas ir tieši īpašs simbols Eiropas kopībai, jo šis priekšstats, ka šo cilvēktiesību vērtības netiek īstenots dzīvē priekš šiem bēgļiem, tas nozīmē arī to, ka mēs apšaubam mūsu pašu vērtības, mūsu Eiropas Savienību. Mēs, tas attiecas ne tikai pret mūsu attieksmi pret bēgļiem, bet arī pret mums šeit, Eiropas Savienībā, un ka cilvēktiesības ir tik ļoti konfliktējušas ar realitāti, ar to, kāda rīcība eksistē Eiropas Savienībā, tas nozīmē to, ka pat Eiropas Savienība tiek apšaubīta. Tas ir ļoti skaidri jāapzinās, un tā arī jāpasaka. Un tomēr vēlos vēl tomēr komentēt to, kas tikko tika pieminēts. Cilvēktiesības ir paredzēts visiem, ne tikai Eiropiešiem. Uh, Tā ir mūsu modernās sabiedrības uh, pamatvērtība, to nedrīkst apšaubīt un vienkārši uzskatīt, ka varam bērnus, mazgadīgos sievietes un vīriešus pamest uh, nāvē vidusjūrā, tādēļ, ka viņi apdraud mūsu sociālo savienību, kas arī nemaz nav tik lieliska. Manuprāt, tas ir vienkārši zemiski un pilnībā nepieņemami. Un šāda veida domāšana, šāda veida rīcība uh, grauj visu Eiropas Savienību, un to mēs nevaram pieļaut. Sipeli, tu kā te? Sipels kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlos uh, pateikties abiem runātājiem, Ebreton kungam un Šmits kundzei par to, ka jūs šeit esat ieradušies, un vēlos arī atvainoties par to, kas cits starpā mums šeit jādzird. Vēlos piekrist savam kolēģim Kosteram. Jūras glābšanas organizācija kriminalizāciju šī pēc noklusējuma visu migrantu, patvērumu meklētāju bēgļu kriminalizēšanu ir ne tikai pārkāpums cilvēktiesību ziņā un ignorē daudzu cilvēku grūto situāciju, bet tas apdraud tiešām mūsu Eiropas Savienības vērtības, mūsu sabiedrību un pārkāp mūsu kopīgās tiesības, tiesiskumu un veicina ekstrēmismu. Eiropas kontinents, Eiropas kultūra, kultūra visās dalību valstīs jau gadu simtiem ir jaukta kultūra, Ne tikai Eiropieši paši kontinenti ietvaros ir migrējuši gadsimtiem ilgi, dažreiz piespiedu, dažreiz brīvprātīgā kārtā un ir veidojuši šo mūsdienu kultūru. Ļoti daudzās valstīs mūsu kontinentā vēl joprojām var piedzīvot turku, arāpu, kā arī Āfrikas kultūras uh, ietekmi. Mēs esam jaukts kontinents un mums ir jāuzņemās atbildība. Šī kriminalizācija ir ne tikai kaitīga pret tiem, uh, kas pārkāp mūsu vērtības, bet mēs vienkārši noniecinām šos cilvēkus, kas uh, meklē glābiņu, un principā tā ir drāma ne tikai tiem, kas um, vēršās pie mums, bet tā ir drāma arī tiem cilvēkiem, kas jau ir pie mums. Ja rītdien vairs uh, uh, pie mums neieradīsies migranti, pret kuriem tad vērsīsies šis naids, kad atkal būs kādas jaunas grūtības. Uh, Nu, šeit runa nav tikai par šo migrantu noraidīšanu, kas ir šausmīgi, bet, bet par šo attieksmi, kas vēršas pret cilvēkiem šodien un rītdien pret vēl vairāk cilvēkiem. Es domāju, ka mēs visi rīkotos prātīgi saistībā ar šīs situācijas risināšanu, ja mēs atzīstu mūsu pamatvērtības, ka ir jāglāb cilvēku dzīvības ar cieņu, jāuzņem šie cilvēki, un, protams, mēs nevaram uh, vienkārši uzņemt 60 miljonus bēgļu no visas pasaules, to neviens jau nepieprasa, un viņi jau arī nerodas visi pie mums, šie visi 60 miljoni. Un ja mēs gribam, lai ilgtermiņā bēgļu skaits samazinātos, ne tikai to, kas nāk pie mums, bet vispār bēgļu skaits, šo cilvēku skaits visā pasaulē, kas eh, dažādu iemeslu dēļ piespies pamest savu dzimteni, uh, Tad mums ir jāgroza ne tikai mūsu patvērumu meklēšanas sistēmas, ir jā cenšas eh, sagādāt legālas migrācijas iespējas. Mums ir jāpārtrauc ne tikai kriminalizēt cilvēku glābējs, bet mums ir nepieciešama arī cita veida sadarbība ar izcelsmes valstīm, trešām valstīm, un uz to mums ir jākoncentrējas. Nevis jāvēršas pret uh, šīm glābšanas organizācijām vienkārši jāizolējas no citiem kontinentiem. Mums ir jāatzīst, ka mēs Eiropa nevaldam pār uh, pasauli, bet ka kopā ar citām valstīm mums ir jāmeklē risinājumi. Paldies! Spinelli. Paldies! Nākamais runātājs Spinelli, lūdzu. Paldies, Antonio! Šī diskusija, kas tikko notika starp eh, mūsu kolēģiem par migrāciju un terorismu. Šeit jau nav runa tikai par ārkārtīgi no realitātes attālinātiem viedokļiem, jo tas, kas tika pausts, par to runā arī valdības, īpaši šobrīd Itālijas valdībā Vēl pirms eh, kāda laika Sicīlijā darbojās mūsu elites pārstāvi, kas eh, no, piedāvāja drošu risinājumu migrācijas krīzei, proti, ka Tunisijas un Lībiešu krasta apsardzē ir jāveido blokāde ka ir jāpiemēro 83. jūras tiesību pants saistībā ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu, nodrošināšanu un šādu rīcību piedāvāja ne tikai šis viens uh, Itālijas uh, elites uh, politiķis, bet šādu rīcību atbalsta vēl citas dalībvalstis. Vēl viena ideja, kas uh, ir dzīva starp dalībvalstīm un arī tiek uh, pārunāta komisijā, ir Search and Rescue programma, šī uh, meklēšanas un glābšanas uh, programma, kas, uh, kur īsteno ne tikai NVO, bet kopīgie spēki. Un ideja ir tāda, ka glābšana ir pati par sevi risks un ka nu, vajadzētu izvairīties no glābšanas, un tādējādi cilvēki vienkārši mirst. Un patiesībā jau četru gadu garumā tiek apgalvots visu laiku viens un tas pats. Un tas, kas patiesībā notiek Eiropas Savienībā, par to taču NVO jau sen visi zina, ka problēmas tiek uh, nu, no, novestas uz viņu pleciem. Šeit taču runa par likumu ievērošanu, par glābšanas operācijām, un tagad tiek sagaidīts tas, ka jūrā tiek uh, risināti politikas jautājumi, kas patiesībā būtu jādara uz sauszemes. Uh, migranti vienkārši ir kļuvuši par ķīlniekiem, tiek aizturēti 40 dienu garumā, divus mēnešu garumā. Uh, kamēr Eiropā kāds eh, noskaidro, kur izvietot šos cilvēkus. Nu, tas ir vienkārši kaunpilni. Tas, ka tiek eh, vienā katlā samest kopā cilvēktiesības un politiskie jautājumi, tas nav akceptējami. Un visā šajā ietverā runā arī par drošību, par terorismu, visā šajā katlā piemet šos jēdzienus. Mums tiešām ir krīze, un tagad tiek apgalvots, ka vienkārši jā, tas ir nepieciešams, šiem cilvēkiem ir jāmirst. Un tagad drīzumā atkal iestāsies vasara. Uh, Un uh, seko jau runas par to, ka nāks uh, milzīgas uh, migrantu plūsmas, kas iekaros Eiropu, dažādajos sociālajos mēdījos parādās dažādas viltus ziņas, taču tā nav patiesība. Nav šādas jaunas krīzes. Uh, 90% no visas pasaules atrodas Āfrikā, Āzijā un Dienvidamerikas kontinentā, un tikai 2% ir devušies uz Eiropu. Šie skaitļi ir uh, jāsaprot un jārīkojas attiecīgi saprātīgi. Paldies! Un tagad vārds no Jugend Retet organizācijas lūdzu pārstāvim. Paldies! Gribu mazliet kategorizēt to, ko cienītais kungs šeit minēja, šie apsūdzības. Uh, es piedalos tātad Jugendreitentu organizācijā un arī Juventus apkalpē. Mēs spējām izsakot līdz šiem apgalvojumiem, kurus radīja Nīderlandes domnīca, kuru izlūkošanas dienesti pēta, un ne jau bez iemesla, jo tā ir rasistiska nacionalistiska organizācija. Un tie cilvēki, kas turpina popularizēt šos apgalvojumus, tie ir eh, rasisti, jo nav nekādu pierādījumu, ka NVO ir darījuši kaut ko sliktu, nepareizi, vienkārši tādēļ, ka viņi to nav darījuši. Un jā, dažreiz tiešām lietas ir tik vienkāršas. Vai kāds vēl vēlas ko piebilst, vai jūs vēlaties eh, sniegt kādas atbildes, eh, komentārus par tikko teikto? Nevēlos neko piebilst eh, tam, kas tika minēts. Paldies! Man ir tiesības atbildēt, saka Šovričs kolēģis. Um, taču priekšēdātājs liedz vārdu parlamentārietiem. So what it is? So what we are doing is top. Šīs nav debates, un runātājs tiek aicināts pārtraukt savus pūliņus izteikties. Tagad mēs pāriesim pie otrā punkta - glābšanu uz jūras un uh, cilvēkties, starptautiskās cilvēktiesības. Tad, kad mēs runājam par NVO rīcību vidusjūrā, tad ir jāatceras tas, ka šis ir ne tikai, šī ir ne tikai humanitāra rīcība, bet tas ir pat pienākums saskaņā ar dažādo starptautisko uh, kopējām e, jūras tiesībām. Pie mums viesojas Ēriks Deivids, e, brīvās e, Briseles universitātes pārstāvis, kurš mums palīdzēs gūst labāku izpratni par starptautiskajām cilvēktiesībām un šīs jūras glābšanas pienākumiem. Lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es saprotu, ka es varu runāt franciski. It's a fantastic discovery. I'm, I'm, I'm so pleased. Tas ir tik lieliski. Esmu ārkārtīgi priecīgs par to. Tiešām vienkārši lieliski, ka varu runāt franču valodā. Un turklāt, eh, nu, esmu tāds karojošais pretinieks anglu saksoņu militārajai hegemonijai, tāpēc priecājos, ka var izmantot franču valodu. Tas, ko es vēlos teikt, tāpat laikā, protams, ir ārkārtīgi svarīgs Un eh, tās ir lietas, ko jebkurš, kas studē tiesības, jurisprudentu, sapratīs. Savu sad uzstāšanos gribu sadalīt četrās daļās. Priekšādātāji lūdzu apstādiniet mani, ja izplūstu pārāk plaši. Un tāda man tendence gan piemīt, īpaši, ja runāju franču valodā, tā lai man būtu laiks vēl pēc tam atbildēt arī uz jautājumiem. Pirmām kārtām jautājums par pienākumu sniegt palīdzību. Otrām kārtām kriminālas sodāmību par šādas palīdzības sniegšanu, trešām kārtām juridiskās uh, sūdzēšanās tiesības, apelācijas tiesības un ceturtām kārtām pienākums uh, vienlīdzīgi sadalīt uzņemšanas uh, slogu attiecībā uz bēgļiem. Pirmām kārtām pienākums sniegt palīdzību. Kā jau kāds te teica, nu pat ir pilnīgi acīm redzama, ka pienākums sniegt palīdzību cilvēkam, kas ir nāves briesmās, ir noteikts jau pirmām kārtām 98. pantā. Um, nu, protams, nu, lūk, var sakot, lūk, šajā milzīgajā tekstā, kur tiek teikts, ka visa veida Mm, šādas situācijas ir jāņem vērā kapteinim, kas ir kuģa kapteinis vai avio kapteinis, un respektīvi viņiem ir jāpalīdz, vis, visā veidā jāpalīdz tiem, kas tiek identificēti jūrā, kam tāda palīdzība ir vajadzīga. Un līdz ar to pienākums pilnīgi skaidrs. Palīdzība ir jāsniedz šādā gadījumā pārpildītām uh, laivām, ja ir acīm redzam, ka šīs laivas grasās nogrimt, tā ir vienkārši normāla reakcija, tā ir tiesību un noteikumu ievērošana, kā jau teicu, 98. pantā attiecīgajā dokumentā. Un to nedarīt būtu piemēram, tādā gadījumā nodarījums, starptautisks nelegāls nodarījums kā rezultātā varētu tikt piemērot starptautiska atbildības mēri. Otrā lieta šajā gadījumā, kas saistīta ar pienākumu sniegt palīdzību, uzklausot iepriekšējos runātājus, ir Lukas. Vai ir no otras puses iespējams apturēt kuģi, mm, kas pārvieto migrantus kaut kur ārā jūrā? Nu, nav taču tas iespējams. Un nu, te es vairs neasaucos pat uz cilvēktiesību konvenciju un jūras tiesībām, bet vienkārši uz Ženēvas konvenciju, kas tika jau pieņemta 51. gadā un Attiecīgi tika arī vēl eh, pieparakstīts protokols, kur tiek runāts par to, ka visa veida cilvēki, kas bēg no valsts, tāpēc, ka pret viņiem tur varētu tikt veikta vajāšana, nu, dažādu iemeslu pēc, rāses, reliģijas, pie, reliģiskās piedarības vai politisku iemeslu dēļ, šie cilvēki var tikt atzīti par bēgļiem, var saņemt bēgļu statusu. Un tāpēc nedrīkst eh, šos cilvēkus kavēt nonākt pie punkta, kur viņu bēgļu status tiek izvērtēts un piešķirts vai nepiešķirts uh, uzņēmēju valstī. Šādā veidā nedrīkst uh, cilvē, šiem cilvēkiem stāties pretim, viņiem ir tiesības īstenot savas tiesības, pieteikties uz bēgļu statusu saskaņā ar attiecīgo uh, Ženēvas konvencijas pantu, kas tika pieņemta, kā jau teicu, 1951. gadā. Lūk, tas ir pirmais punkts - pienākums palīdzēt. Otrā lieta - krimin, kriminalizēšana par to, ka palīdzība tiek sniegta krimināla soda noteikšana organizācijām un asociācijām, NVO, kas šo palīdzību jūrā pie, sniedz. Ir, protams, skaidrs, ka ka ja šī, šāda, šāda organizācija saņem apsūdzības un tās darbinieki tieši tāpat, un tiek viņiem draudāts ar kriminālu sodu, tāpēc ka viņi ir beiguši glābšanas darbus, tad tādā gadījumā viņiem tikai jāatsauc uz manis, nu pat jau minēto starptautisko tiesību aktu kopumu, un tās ir primārās tiesības, eh, tās ir eh, stāv pāri nacionālajai jurisdikcijai, un tādā gadījumā attiecīgi šādu kriminālu sodu piemērot nedrīkst. Starptautiskās tiesības ir primārās piemetināšu, ka palīdzību nesniegt šādām personām – kas, eh, nu, varbūt tajā brīdī slikti būs, pilnīgi noteikti nodarījums, krimināls nodarījums pret šo apdraudēto personu. Un, attiecīgi, NVO un asociācija var tikt krimināli sodīti par šādas palīdzības nesniegšanu. Un es domāju, ka šajā gadījumā uh, Uh, nu, šeit jebkurš, eh, pat ne īpaši labs jurists, var pierādīt to, ka šā, to nedrīkst šādu cilvēku uh, tā pienākums ir sniegt palīdzību cilvēkam, tas ir pat pilsoniskais pienākums pēc noklusējuma. Trešā lieta. Juridiskās apelēšanas iespējas, sūdzības iespējas. Nu, protams, šādu iespēju ir daudz. Un, piemēram, krimināla sodāmības gadījumā, ja šāda prāva tiek īstenota pret cilvēkiem, kas ir pildījuši pienākumu sniegt glābšanu uh, jūrā, tad ir šeit jāpievērto 98. attiecīgās cilvēktiesību konvencijas pants, lai atkal izvērtētu tālāk arī lūk pirmā panta konvencijas, bēgļu konvencijas pirmā panta pievērošanu. Un ir vienkārši neiedomājami, manuprāt, ka tādā situācijā, kur viens cilvēks glābi otru cilvēku, un pēc tam tiek apdiebru, ap, mm, apdraudēts, un viņam, piemēram, neļauj šo palīdzību sniegt, nu tādā gadījumā šāda valsts, kas to neļauj darīt, arī ir faktiski eh, sodāma. Jo tādā gadījumā, ja šāda palīdzība sniegta sniegt netiek, tādā gadījumā tiek kavēta šāda brīvrīcība, tiek pārkāpt bēgļu statusa pamatprincipi. Un, attiecīgi, starptautiskajā, starptautiskajā cilvēktiesību tiesā, tas eh, viss attiecīgi atspoguļoties, protams, tas var tik sasaistīts arī ar attiecīgām ANO struktūram, un uh, beigu beigās tas pat var būt arī tiesisks nolēmums um, Eiropas kopienu tiesām. Jo arī tur pilnīgi noteikti būtu attiecīgā jurisdikcija, kur var šāda veida apstākļus izvērtēt. Un tālāk. Tālāk ceturtā man uzstāšanās sadaļa. Pienākums uz solidaritāti, nu, tā teikt respektīvi vienlīdzīga sloga sadale attiecībā uz bēgļu uzņemšanas um, nastu. Ir galu galā 80. Lisabonas līguma pants, tas ir līgums, kas nosaka ēs darbību un kur tiek paredzēts, ka visām dalību valstīm e, šajā ziņā šāda veida jautājumi jā, jārisina solidāri un vienlīdzīgi jāsadaļ, vis, jāsadala visu veidu sloks, kas rodas uzņemot bēgļus. Līdz ar to pilnīgi e, akurāti var iedomāties nu, situāciju, kur, piemēram, lūk, kaut kāda valsts veids darbību, piemēram, uzsākt tiesu procesu pret citu dalībvalsti, vēršas tiesā, piemēram, Luksemburgā, vai pat pret vairākām citām mēs e dalībvalstīm, tāpēc, ka tās nav respektējušas šo Lisu, Lisabonas līgumā noteikto pantu, 80. pantu. Cik tā man zināms, šāda veida tiesasprāva uzsākta vēl nav, bet es domāju, ka tas ir pilnībā iespējams, un es atklāt sakot pār, pārsteidz, ka tas vēl nav noticis. Šis solidaritātes pienākums – Galu galā nav tikai pienākums, kas izriet no 80. panta mm, no līguma par ēst darbību, bet tas eh, atkārtoti tiek noteikts arī dzan 133. pantā. 2005. gadā pieņemtajā dokumentā, ko pieņēma ANO ģenerālsekretariāts, un kur tie teica tieši tas pats. Respektīvi, tiek runāts par šo pienākumu vienlīdzīgi sadalīt slogu, tas ir solidaritātes pienākums starp visām valstīm attiecībā uz tajiem izdevumiem, kas izriet no bēgļu uzņemšanas. Nu, kā redzat, Juridiskie noteikumi nav visi īpaši ne sarežģīti, ne komplicēti. Tos ir vienkārši piemērot. Ir pirmām kārtām starptautiskās tiesības, kā jau es teicu, un turklāt tas ir tāds pamatīgs instrumentu lokus, šīs starptautiskās tiesības, bet diežām praktizējušie juristi parasti šo instrumentu kasti aizmirst un parasti ķeras tikai un vienīgi pie kaut kāda veida nacionāla mēroga noteikumiem un kamēr tos neizspēļ, neraugās tālāk. Paldies! Merci. Ringrazio la presidenza Claude, prego. Thank you very much, professor. Liels paldies, profesor. Paldies, profesor Dāvid. Nu, jā, nu, bija ļoti labi dzirdēt jūs teikto, man profesori arī bija līdzīgi jums, tad, kad es mācījos, un tiešām efektīvāk ir jāizmanto uh, šīs te zināšanas, kas varbūt netiek pietiekoši uh, izmantotas. Jāmēģina noslēgt šis te pasākums, kurās visaktīvāk piedalās vidusjūrā, tātad šīs te trīs organizācijas - Open Arms, Medicines Sans Frontiers un MOAS. Un e, viņi tātad uzstāsies tagad pēc kārtas un vispirms došu vārdu Rikardo Gatī no Open Arms. Paldies un jā runāšu itāliski, tā kā paldies! Un paldies, ka ir iespēja runāt par nākotnes izaicinājumiem rietumu uh, dienvidu vidusjūrā. Uh, vispirms mums ir uh, kārtīgi jānoskaidro, kas tad īsti notiek vidusjūrā. vidusjūrā. Tas ir obligāti jāizdara. Kā iepriekšējā runātāja to atkārtāja vairāk kārt, mm, tad eh, situācija, kādās eh, ir jādarbojas nevalstiskajām organizācijām, šī vide ir ļoti naidīga. Tas turpinās jau divus gadus vismaz. Neviena nevalstiskā organizācija, kas ir iesaistījusies šajos glābšanas darbos, var minēt eh, ļoti daudzus gadījumus, eh, kad tiek uzbrukts mums gan mēdījos, gan no institūciju puses. Eh, tiek izplatītas smelīgas ziņas, un beigu beigās pašas NVO tiek kriminalizētas. Un tas ir ļoti satraucoši vērot, kā tik daudzas no šīm darbībām norisinās. Uh, piemēram, tā saucamās Lībijas krasta apsārdzes bruņoti uzbrukumi, kas izraisa nāves gadījums, un Eiropas Savienības dalībvalsties, kad ir Itālija, turpina finansēt eh, šīs Lībijas struktūras, lai gan viņi eh, uz mums šauj un mūs nolaupa. Es esmu bijis turklāt, redzējis to savām acīm, eh, kad Lībijas krasta apsardzes pārstāvi ir aktīvi darbojušies. Uh, Eh, kuģi ir tikuši aizturēti ostās bez nekāda likumīga pamata, bez nekāda paskaidrojuma sniegšanas. Eh, mums nav ticis ļautiet doties uz Itālijas ostās bez nekādiem oficiāliem paskaidrojumiem vai paziņojumiem, kas ir novedis ļoti dīvainā situācijā. Uh, ostās, eh, kur faktiski viss tas, kas ir bijis jāievēro, ir ticis pārkāpts. Un eh, kūģi tiek aizturēti ar eh, cilvēkiem uz kuģa klāja, un ļoti grūti un ilgi, pa, daudz laika nepieciešams, lai varētu cilvēkus nogādāt un izsēdināt drošās ostās. Un neviens par to nav saņēmis sodu. Uh, Eh, vai pat eh, kritiku. Mums ir bijis liekts, eh, piemēram, uzpildīt degvielu kuģiem un doties jūrā. Un arī trūkst objektīvas in, uh, informācijas par to, kas notiek Lībijā un uh, vidus jūras centrālajā daļā. Nav īsti skaidrs pat, cik cilvēku iet bojā un cik daudzi tiek aizvesti atpakaļ uz koncentrācijas nometnēm, kur spītīgi tiek šaut, uh, sauktas par uh, aizturēšanas centriem. Un visa šī rīcība ir vērsta uz to, lai padarītu visu to, kas notiek Lībijā un uh, vidusjūras centrālajā reģionā, lai vienkārši neviens neko uh, īsti nezinātu, kas tur notiek. Un tas ir pret. Uh, to politiku, eh, kāda būtu jāpiemēro. Politika ir nehumāna un eh, pārkāp cilvēktiesības un ir acīm redzami eh, ka rodas pamatotas aizdomas par mūsu institūciju darbību, kādas ir viņu slēptās intereses šajā visā, jo tiek darīts viss, lai nērtos lieciniekus vienkārši aizvāktu e, no vidusjūras centrālās daļas un Lībijas piekrastes. Un e, tie, kas palīdz, e, tiek kriminalizēti, un kā tas ir noticis mūsu gadījumā, tā, tā vietā, lai mūs atbalstītu un sniegtu mums palīdzību un daudz pārkāpumu notiek. Mēs neesam saņēmuši no iestādēm nekādu atbalstu, pat informāciju ne. Un tad, kad mēs runājam par to, ka mūsu cilvēki arī riskē ar savām dzīvībām piedalošies glābšanas darbos, tad tās iestādes, kurām ir um, jāpalīdz glābšanas operācijās, to nedara. Uh, Un eh, nemaz jau nerunājot par Lībijas krasta apsardzes izvērstēm tā saucamajām glābšanas operācijām, tur tiek pārkāpts pilnīgi viss tās prasības, mm, kas attiecas uz to, ka ir jāpalīdz kuģim pēc iespējas ātrāk noenkuroties drošā ostā, tas vienkārši netiek ļauts, un cilvēki turpina slēpties aiz faktiem, ka kompetentās iestāde, eh, ka ir noteikts iestādes, kas savās teritorijās atbild eh, par glābšanas un meklēšanas darbiem, bet kas attiec uz Lībijas eh, krasta apsardzi, nu, tad viņa darbība ir ārkārtīgi apšaubām. Uh, jo uh, faktiski arī sazināties ar viņiem praktiski ir neiespējami, līdz ar to nav iespējams iesaistīt viņu nekādās starptautiskās pasākumos. Uh, vienreiz mums pār atradās viens, kas atbildēja, un tas pats nerunāja angļu valodā. Nu, uh, būtībā netiek ievērot starptautiskās jūras tiesības un pienākums glābt cilvēkus, kas, kur dzīvība jūrā ir apdraudēta. Un, uh, arī ostās, kurās mēs piestājam, um, mums uh, neret. Uh, mums paziņo, ka vajadzētu viņus aizvest uh, atpakaļ uz Lībiju vai atstāt Lībijā, bet tas ir klājuši cilvēktiesību pārkāpums, jo tur viņi paliek uh, ļoti nedrošā situācijā gadiem ilgi. Un tad uh, valsts iestādes veids dažādas savādas darbības pēc eh, kaut kādām vairākām dienām, kas ir pavadīts jūrā. Eh, pēkšņi tiek paziņots, ka tiek eh, pārkāpti starptautiskās jūras tiesības, un ka cilvēki ir zaudējuši savas tiesības uh, tikt izglābtiem un izsēdinātiem drošā ostā un pamatojoties šādiem argumentiem, piemēram, Spānijas iestādes atteica uh, izsēdināšanu uh, Spānijas ostās. Un viss tiek kavēts dienām ilgi, kamēr dažādi dokumenti ceļo no vienas iestādes uz otru. Nu, nobeigumā gribu teikt, ka situācija, ar kādu sastopas NVO, uh, kas e, rīkojas tikai ētisku apsvērumu dēļ, tiek pavērstas apkārt par 180 grādiem. Politika būtībā ir radījusi ar vien uh, ļaunāku situāciju uh, tajā, kā uh, mēs apējamies ar bēgļiem, eh, Lībijas puse vispār vairs neizrāda nekādu respektu cilvēku dzīvībai un ar viņiem apiecas kā ar presi, preci, bet jautājums, kāpēc eh, iestādes šādā veidā rīkojas? Ka kāpēc eh, tiek pieļauta eh, šāda te rīcība un kāpēc tā paliek nesodām. Vai tas būtu Lībijā vai ES dalību valstī, bet lūk šādas nelikumības eh, ir vērojams arvien vairāk. Saties operācija Mari Nostrum. Mēs gribētu teikt, ka tā ir diezgan neveiksmīga operācija, jo daudziem eh, tiek melots eh, un dot dažādi argumenti un, un, un nepatiesi tiek tēlota situācija ar glābšanu um, jūrā. Un Lībijas eh, krasta apsārdze pat ir sūtījusi savus kuģus, lai mums uzbruktu. Un jautājums eh, par to, kā mēs visu to varam pieļaut, ko mēs īsti darām. Paldies! Liels paldies! Es biju Lībijā pirms pāris mēnešiem Un, e, nu, tur e, varbūt nav daudz starptautisko organizāciju, kas darbojas, bet e, Mēdīķi bez robežām ir aktīvi un Inma <clears throat> Vaskese būs nākamā, kas uzstāsies. Lielas paldies, ka uzaicinājāt mūs. Es centīšos izteikties īsi. Ja mēs pašlaik esam klātesoši Tripolē un Kormsā. Un tā ir viena no vietām, kur uh, viena no visnesenākajām uh, tātad bēgļu izsēdināšanām notika. Nu, te tika minēts, ka mēs stāstām aizkustinošu stāstus, bet es varbūt uh, operēšu vairāk ar konkrētiem cipariem. Lībijā nav adekvāts aizsardzības, eh, palīdzības, nav faktiski nekāda reāla alternatīva aizturēšanai un arī nav izējas, kā vienīgi tas, ka viņus var, eh, bēgļus var atgriezt atpakaļ, no kurienes viņi ir nākuši. Un šajos centros es tur esmu bijusi, eh, nu, kā tur rīkojas, ja jūs eh, negribat brīvprātīgi atgriezties, nu tad jābūt ļoti labam pamatam, lai e, to nedarītu. Un daudz cilvēki e, tātad tur ir ieslodzīti. Bet runājot par šo pēdējo izsēdināšanu, ANO e, ir klātesoši 12 šādos izsēdināšanas punktos Mēs eh, cenšamies aptvert vairāk šos punktus, bet mums nav sistemātisks klātbūtnes. Mēs esam pārstāvi Tripolē, bet ne visur citur. Un mēs nevaram katreiz automātiski ierasties tur, kur notiek bēgļu izsēdināšana. Un pat tā, ņemot vērā to, ka ANO tur ir klātesoši un mēs esam kopā ar starptautiskajiem darbiniekiem, mūsu kapacitāte rīkoties ir ļoti ierobežota. Mēs varam izdarīt kaut kādas pamata lietas, sniegt kaut kādu pirmo palīdzību, bet, protams, ka mēs arī neko nevaram uh, iebilst pret to, uz kurieni viņi tiek uh, pārcelti. Nu, vismaz mēs varam pieprasīt, lai stiklā, sliktā veselības stāvoklī esošiem cilvēkiem tiktu sniegta nekavējoša medicīniskā palīdzība. Nu, esam novērojuši vairāk šādas izsēdināšanas un ļoti daudz šo cilvēku bija um, ar nepietiek, tātad viņi praktiski bija badā. Un, uh, Un tas nebūtu nav tādēļ, ka viņi, viņiem nebūtu bijis ko ēst uh, jūrā, bet vienkārši tāpēc, ka pirms tam viņi ļoti ilgu laiku nav saņēmuši pietiekoši uh, daudz pārtikas. Un tad arī citas uh, grūtības un citas sarežģījumi mm, bija nepilngadīgie, viens 15 pu gadus vecs puisis no Somālijas nomira. Tātad ir šīs veselības problēmas gan vīriešiem, gan sievietēm. Bija arī sieviete, kura uh, eh, bija ļoti vēlā grūtniecības stadijā, viņa mm, tika aizvesta uz šo te centru, pēc tam nogādāta slimnīcā, un pēc dzemdībām viņa bija jāatgriežas aizturēšanas centrā, un mēs panācām, visu mūsu komanda panāca to, lai viņu nenosūtītu atpakaļ uz šo te aizturēšanas centru, bet tas bija ļoti grūts process, tas gan izdevās, un to mēs izdarījām vēl četrām sievietēm, bet Eh, tātad mēs tiešām panācām to, ka eh, sievietes ar pavisam maziem bērniņiem eh, tomēr netiek nosūtīts atpakaļ vai tiek izdabūts ārā no šiem te centriem. Tas ir liels sasniegums. Tātad, runājot par aizsardzību, kad cilvēki tiek izsēdināti, tad, nu, oficiāli viņiem ir jādodas uz šo te aizturēšanas centru, bet uh, bet arī e, cilvēku e, kontrabandisti, protams, ir, ies, e, ir klātesoši, tāpat kā mēs tur esam klātesoši. Un saskaņā ar ANO datiem kaut kādi 15 tūkstoši cilvēki ir izsēdināti, precīzāk 15235, un 90% notika Tripolē pagājušajā gadā. Uh, Nu, mēs esam saņēmuši datus par diviem tūkstošiem, kas ir aizturēšanas centros. ANO ir aprēķināši, ka tie ir apmēram tikai 10% no tiem cilvēkiem, kas vispār tiek izsēdināti krastā. Tā kā nav nekādu alternatīvu aizturēšanas centriem, un jebkurš mēģinājums ehm, cenšoties, piemēram, nosūtīt vismaz bērnus un eh, sievietes eh, uz kaut kādu alternatīvu eh, nometināšanas vietu, tas nav um, izdevies. Un um, Nāno ir veidojis um, īpašu centru šāda veida, nu, viss neaizsargātākajiem uh, cilvēkiem. Uh, kas ierodas, um, kam vajadzētu nonākt šai centrā, bet, diemžēl, tas ne arī neizdodas, jo vienīgie cilvēki, kas tur nonāk, ir tie, kas jau ir iekļauti vieni no pārapmetināšanas programmām. Tā kā nav nekādu citu iespēju, lai uz šo e, iestādi pārvietotu tos, kas ir tikko izsēdināti. ANO ir paredzējuši 70 šādas vietas e, tajā. E, iestādē, un dažas NVO nodarbojas ar noteiktu mājokļu nodrošināšanu, nu, piemēram, šīm te sievietēm ar ģimenēm, bet tā nav oficiāla programma. Nu, tās ir lietas, par kurām mēs varam runāt. Un arī UNHCR eh, izveidotais centrs, jā, tur tā ir kaut kāda alternatīva, un tad lūk šie tie alternatīvie mājokļi. Mēs meklējam dažādus risinājumus. Un tad viena pieredze pagājušā gada jūnijā bija cilvēki, kas eh, izbēga no eh, slepena um, ieslodzījuma, un mēs nodrošinām viņiem medicīnisko palīdzību, un eh, novērtējām viņu veselību un arī secinājām, ka daudzi no viņiem ir tikuši spīdzināti. 150 cilvēku pavisam tur bija. Un mēs, mūsu komandas tur eh, kopā ar dažādām valstīm centāmies rast risinājumu šim 150 eh, cilvēkiem. Uh, un e, tikai divas valstis bija ar mieru uzņemt kādu no šiem bēgļiem, viena Eiropas valsts, viena ne Eiropas valsts, bet neviena negribēja uzņemt nepilngadīgos. Tas e, prasīja vesels sešus mēnešus, lai mēs varētu šos cilvēkus e, izsūtīt no e, Lībijas, un viņi tāpat vēl nav nonākuši pastāvīgā mītnes vietā trešajā valstī. Nu, šobrīd ir zinām, kāda ir šī situācija, daudz par to ir ziņojumi bijis rīt, jūs redzēsiet, es eh, izplatīšu ziņojumu par ēdināšanu, un tas ir eh, ļoti eh, ilustratīvs materiāls. Dinamika ir ļoti svarīga šeit, jo daži apstākļi uh, ir nedaudz uzlabojušies, bet dinamika nemainās, tā ir tāda pati. Pirms dažām nedēļām mēs atradām vēl vienu istabu, mēs to redzējām paši ar savam acīm, 31 cilvēks bija ieslēgts vienā istabā 4x5 uh, 4x5 metri istabā bez ūdens, bez pārtiks, bez nekā. Un kāds šodien ir paradoks? EUN programma ir uh, varējusi cilvēkus dabūt ārā no Lībijas. Uh, galvenais ir, ka cilvēki izbrauc no Lībijas. Nu, dažiem tas saistīts ar tā teikt brīvprātīgu atgriešanos, bet vispār cilvēki tiek ārā no Lībijas. Un Un tie, kas nevar piedalīties šajā programmā, šobrīd viņiem nav risinājumu, jo nav nekādu alternatīvo šai te aizturēšanai. Un iepriekšējās sesijās tas jau ir minēts, ka, ka tā ir faktiski tāda vesela spirāle. E, tas ir e, brauciens pa jūru, tad atkal kaut kāda slepena ieslodzījuma vieta, tad atkal došanās jūrā vai nokļūšana uh, aizturēšanas centrā nu ļoti maz iespēju šiem cilvēkiem panākt kaut kādu pozitīvu iznākumu. Un daži cipars. 2017. gada septembrī UNHCR pieprasīja 40 cilvēku pārizmitināšanu. 19. gada janvārī viņi bija evakuējuši Tātad 40 tūkstoši ir mērķis un 3016 cilvēki ir patiesībā evokēti un e, izvietoti citur, un vairākums no viņiem e, Tunisijā un kāds simts uz Rumāniju un vēl drusku uz Itāliju. Un tās vietas, kuras valstis ir atvēlējušas, ir 5556 Nu, lūk, tā ir kopējā uh, apņemšanās piedāvāt vietas bēgļiem. Nu, tāda situācija. Tā tad nav palīdzības, nav aizsardzības un ļoti ierobežots iespējas izkļūt no turienes, un tā tā situācija ir. Jā, nu tas viss ir ārkārtīgi sarežģīti. Paldies! un mums pēc pāris minūtēm vairs nebūs tulkojumu, tā kā lūdzu, Regīna Kartambone, lūdzu. Vispirms paldies un paldies par jūs teikto šodien. Nu, man te jāpārskata visa mana runa, jo eh, kolēģi jau minēja daudz no lietām, kuras es gribēju pārunāt. Bet, protams, ka mēs eh, nu, nosodām to, ka solidaritāte tiek kriminalizēta. Taču kopš uh, vairs NVO neļauj veikt glābšanas un meklēšanas operācijas, uh, mums ir ļoti žēl, ka uh, Eiropas Savienības institūcijas nepārdomā savu attieksmi uh, jo NBO tiek kavētas eh, strādāt jūrā pie glābšanas, un to apliecināja jau visi mani kolēģi. Taču glābšanas un uh, meklēšanas kapacitāte uh, un uh, operācijas būtu jūrā jāturpina, jo uh, ļauj cilvēkiem noslīgt, uh, nevienam nezinot, ir briesmīgi. Un tas ir Eiropas pienākums aizpildīt šo tukšumu, jo mēs neesam to izdarījuši īstenojot koordinētu uh, glābšanas meklēšanas stratēģiju, kas iekļautu visas NVO, kuras ir ļoti godprātīgi strādājuši daudzus gadus, glābjot cilvēkus jūrā. Tā vietā, ko mēs redzam, uh, ir tas, ka Eiropas institūcijas eh, nav spējušas realizēt to, kas notiek eh, jūrā, un eh, vīrus jūras valstīm nav kolektīvas stratēģijas, lai nodrošinātu to, ka cilvēcības principi tiek uh, ievēroti no visām pusēm. Un šodien mēs uzdodam jautājumu, kur eh, tad ir eh, šie te glābšanas kuģi eh, un kad pēdējo reizi tie realizējuši glābšanu, cik cilvēkus viņi izglābuši 2018. gadā un vai Eiropas finansējums miljonu eiro apmērā ir uh, tikai tādēļ tērēts, lai kontrolētu šīs te atpakaļ atspiešanas operācijas. Uh, Eh, institūcijām būtu eh, jāaizsargā eh, politikas cilvēcību un lai Eiropas dienvidī un vidusjūra nekļūtu par masu kapu. Mēs esam šodien šeit, lai mēs runātu par Eiropu, kas var glābt dzīvības vidusjūrā, un tomēr nav nekādu konkrētu projektu, mm, kas būtu vērstu šī mērķa realizāciju par eh, šeit Eiropā par to tiek runāts, un te tiek runāts par robežu eh, apsārdzi, eh, bet solidaritāte un cilvēcība tiek pieminēta reti. Taču visi pūliņi ir vērsti nevis uz palīdzību cilvēkiem, kas riskē ar dzīvību jūrā, bet gan, lai radītu neredzam mūri vidusjūrā, uh, kas eh, faktiski ir jauns eh, šķērslis, un eh, NVO cenšas šo mūru nojaukt, bet mūsu darbu nepārtraukti kavē. Mēs nedrīkstam aizmirst relokāciju un pārmitināšanas mērķus. Nav pieņemams, ka cilvēki, kas tiek izglābti vidusjūrā, pēc tam tiek Uh, atstāti viļņu varā uz vairākām dienām, neļaujot viņiem piestājot jūrā, par to liecināja mūsu kolēģi pirms tam. Jo Eiropas, uh, Eiropa nespēja garantēt drošu izsēdināšanas ostu, nu nevar atstāt bērnus, sievietes un vīriešus bez nekādas palīdzības vienkārši um, jūrā. Un tāpēc mans jautājums, ko Eiropa dara Lībijā? tagad, kad Eh, nav vairs NVO jūrā un pilsoniskai sabiedrībai vairs neatļauj aizsargāt un glābt cilvēkus jūrā no šiem šausmīgiem apstākļiem, ko dara Eiropa, lai uzlabotu situāciju Lībijā, lai palīdzētu ievainojumiem cilvēkiem, eh, kam nākas dzīvot īstā ellē, kā teica kolēģi. Šodien mēs aicinām Eiropu eh, demonstrējiet eh, solidaritāti un atbildības sajūtu pret um, migrantiem un patvērumu meklētājiem. Mēs tiešām uzskatām, ka Eiropai ir jāuzsā, jāatjauno glābšanas un uh, meklēšanas operācija un jāveido tās tā, kā tām ir jābūt, neatstājot nekādus tukšumus, un Eiropas institūcijām būtu jādarbojas sadarbojoties ar NVO, kuras ir izveidojušas Eh, un uzkrājušas lielu pieredzi šajā jomā un izveidojušas zonu, eh, kurā ļoti daudz dzīvību var glābt. Un pilsoņi, kas tic vispārējām cilvēku tiesībām, nevar eh, pieņemt Eiropas robežu apsardzības outsourcēšanu, nodošanu Lībijas rokās. Tādēļ ir nepieciešams arī aktualizēt likumdošanu attiecībā uz humāniem, humāniem koridoriem, sponsorēšanu humānajām vīzām. Mēs aicinām izbeigt šo briesmīgo uh, nedrošo odiseju cilvēkiem, kas meklē labāku nākotni. Politiskās intereses nedrīkst būt pārākas pār cilvēktiesībām. Liels paldies, un es atvainojos, ka laiks ir pietuvojies tik ātri. Cienījamie kolēģi, mm, mēs esam pabeiguši šo otro sesiju. Un e, tagad es izdarīšu kopsavilkumu. Paldies e, visiem, kas e, piedalījās e, pirmajā sesijā no, un arī pēcpusdienā. E, Um, un uh, ko vadīja mans kolēģis Kostas kungs, un <clears throat> paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās. Ir ļoti skaidrs, ka NBO tiešām uh, spēja liecināt no pirmā votu, jo viņi paši ir um, uh, darbojušies jūrā. Pilmuns uh, Mēbretons ir uh, eh, sniedzis liecību, ko mēs visi uh, dzirdējām, mums visiem to vajadzētu saprast, saprast, ko viņš teica, ka jebkuram cilvēkam būtu jābūt tiesībām uz cieņu, un mēs uh, bieži to aizmirstam. Kā imigrants es ļoti labi zinu, ko viņš uh, saprot, un rasisms ir vārds, ko šeit neviens neminēja šajā sesijā, bet faktiski uh, Nu, tas ir tas, ar ko sastopas cilvēki, um, kas ehm, ierodas pie mums pāri vidusjūrai. Mēs raudzāmies viņiem savādāk. Ja mēs raudzītos viņiem tāpat kā uz eiropiešiem, es esmu pārliecināts, viņi tādā skaitā jūrā neietu bojā. Un tas varbūt ir pamatā tam, uh, kādēļ pret viņiem tā izturs, kā izturs šodien. Katrina Šmita Eh, viņai bija taisnība, kad viņa teica, ka ir ironiski, ka viņa ierodas e, uz Eiropas eh, parlamentu, lai sniegtu šādas eh, smagas mācības, bet ir svarīgi, lai tas tiktu darīts, jo, ko jūs varat atrast šajā parlamentā, daudz ļoti progresīvu balsu un cilvēku, kas zem lielas piedienu tomēr cenšas darīt pareizās lietas, tāpēc ir svarīgi, ka jūs šeit esat un sniedzat šo vēstījumu cilvēkiem. Uh, no pirmā vota, jūs tiešām esat tur bijusi un redzējusi, kas notiek, un ļoti ir svarīgi, ka ir tādi cilvēki, kas cenš darīt pareizākas lietas. Jautājums par uh, humanās palīdzības eh, kriminalizēšanu, nu tas ir viens no iemesliem, kādēļ mēs te šodien esam. Mēs parlamentā esam mēģinājuši rast risinājumu, bet ja jūs saprotat, ka ne tikai direktīvās, bet visā rīcībā, ko mēs cenšamies uzņemties, ja mēs palūkojamies šo mehānismu kur mums ir, eh, piemēram, slēgtas eh, Itālijas ostas, eh, jūs izglābi cilvēkus, tad kur tad viņiem doties? Un ja mēs to cenšamies atrisināt mandātā, kad ir jāatrisina Dub Dublins reforma un cilvēki un dalībvalsts arī bloķē to visu, tā kā mums arī ir jāizcīna savas juridiskās cīņas, regulējuma cīņas, cīņas ar komisiju un visu šo te spiedienu, ar ko jūs sastopaties. Uh, kad dalība valstis cenšas vērsties pret NVO un kriminalizēt tās, un ko tas nozīmē sniegt eh, humāno palīdzību. Nu, es vēlos atkal citēt jūs, jūs teicāt, ka pienāks brīdis, kad mums visiem, parlamenta deputātiem, visiem kā cilvēkiem, uh, Eh, pajautās kādreiz, ko jūs tajā laikā darījāt šo desmitgadi, kad cilvēki mīra. Un viens piemērs, par ko es biju šokēts, esmu dzimis Jemenā un nesen biju Nigērā, un tad, kad es tur biju, uh, es uzzināju, cik daudz cilvēku mirst Sahārā un eh, cik daudz mirst vidusjūrā, un uh, man bija kauns eh, saprast, ka vidusjū, man, man, es biju apkaunots par to, ka šeit vidusjūrā iet bojā tik daudz cilvēku. Un tad jūs sapratīsiet tās valsts ciešanas, kurā es esmu dzīvis, Jemena, eh, Jemenas ciešanas, bet eh, šīs liecības priekšpusdienā un pēcpusdienā varbūt ir svarīgākās, kādas mums mēnešiem ilgi bijušas. Tādēļ visu cieņu nevalstiskajām organizācijām un arī kolēģiem, darbiniekiem Eh, kas ir strādājuši līdz mandāta beigām un cenšies darīt pareizās lietas. Lūdzu, esiet ar viņiem un e, izdariet pareizos secinājumus. Un tad politiskais diskurs būs jau sarežģītāks, mums būs jācīnās e, pamatīgāk. Un, kā jūs jau teicāt, un kā mēs dzirdējām, e, no citiem mm, deputātiem, tad tuvākajos mēnešos šī izaicinājuma būs vēl lielāka. Tā kā liels paldies par visu teikto un cerams, ka jūsu liecība netiks aizmirsta un būs neatņemama daļa no tā, ko progresīvie centīsies izdarīt nākotnē.